Askaņā ar 166. reglamenta punktu es esmu nolēmis sodīt uh, deputātus Korvinu Mikke kungu un Bunāno par to, ka viņi ir, uh, ka viņi nopietni traucējuši sēdes norisi 7. un 8. jūlijā, kā arī 6. un 7. oktobrī. Uh, viņu sots ir tiesību zaudējums saņemt dienas naudu desmit dienas, kā arī uh, Viņu darbība tiek uz laiku apturēta. Viņi nevar piedalīties parlamenta darbībās. Desmit dienas. Arī šajā gadījumā mēs runājam par to, ka desmit dienas viņi nevarēs piedalīties parlamentā darbībā. Mans lēmums tika darīts zināms deputātiem iepriekšējā nedēļā, un uh, Korvin Mikke un Bonano kungi nolēmuši saskaņā ar 167. pantu apstrīdēt manu lēmumu saskaņā ar iekšējo pārsaudzības procedūru. Šodien prezidijs par šiem lēmumiem, par, ši, par šo sūdzību lems. Un no procedūras viedokļa tas nozīmē, ka, ka prezidijs var vai no, uh, vai no apstiprināt uh, man lēmumu vai arī to atsaukt. Un attiecīgi, ja birojas apstiprinās manu lēmumu, tad uh, šis lēmums būs spēkā, kā es to paziņoju. Un varbūt kāds gribētu izteikties par šo jautājumu, kāds ceļ roku par citu lietu. Varbūt mazliet vēlāk tad.